Tā brīvā mikrofona sadaļa, un tādēļ nebūs arī zilo karšu jautājumu iespējas šodien. Turklāt nebūs arī vēl šāds, šāds iespējas. Pirmkārt, es sveicu arī Eiropas uh, parlamentā Eiropas komisiju, es pareizi redzu, izņemot Otingeru kungu, komisija ir pilnā sastāvā. Un tas, protams, arī ir uh, pasīto jautājumu nozīmīgumu. Jautājumu ir izvirzījusi Canī Kotsānī kungs, lūdzu. Džendik. Paldies, priekšsēdētāji. Pēdējās dienās lasot daudzu kolēģu komentārus un paziņojums, man radās iespējas, ka visus ir aizkaitinājusi šī situācija, kas saistīta ar jaunievēlēto komisijas priekšsēdētāju Junkeru. Un es ceru, ka jūs atbalstīsiet šo rezolūcijas projektu, bet es ļoti ceru, ka situācija būs savādāka. Mm, jo pēdējos gados parlaments ir pierādījis, ka tas ir eh, liekulības templis Eiropā. Un, eh, Goja grupa teica, ka viņi nav sapratuši, ka pēdējos gados mēs, nu pat mēs nosvinējām 25 gadus kopš uh, Berlīnas mūra krišanas, un tad varbūt Goja vajadzētu sadarboties ar tiem cilvēkiem, uh, kas uh, mm, pēc viņu domām ir eh, necienīgi uh, tikt likti uz vienu līmeņu. Es uzskatu, ka mums ir jāprāda, ka mūsu viedoklis atšķirs. Es domāju, zaļajiem ir jāizvēlas, kurā uh, sienas pusē viņi ir, vai viņi ir ar lielo Grand Eiropas koalīciju, vai arī viņi ir mūsu pusē, kas ir gatavi mainīt Eiropas Savienību. Liberāļi ir izdarījuši izvēli pēc zaudējuma mm, Eiropas vēlēšanās kurās viņi ir pilnībā pakļauti sociālistiem, sociāldemokrātiem, bet es domāju, ka mums vajadzētu izrādīt lepnumu, jo Junkers pierādīja, ka viņš ir Eiropas ideāla antitēze. Gribētu vērsties pie Pitēlas kunga, kurš nesen teica, ka viņš vēlas paskaidrojums no Junkera kunga, bet es gribu vaicāt, vai jūs esat apmierināts ar to, ka Junkera kungs nereaģē un vai viņš tiešām darīs to, ko viņš te teorētiski ir solījis. Uh, Pitēla, vai jūs esat pavaicājis sev, vai Junkers ir pilsoņu pusē vai to pusē, kur izvairās no nodokļu maksāšanas? Mēs zinām, kurā pusē Junkers ir. Viņš nav Eiropas pilsoņu pusē, mm, kā mm, lielgrāfistes premjerministrs. Viņš ir nolāpījis miljonus eiro un ielicis savā kabatā. Man šķiet paradoxāli aizstāvēt Eiropas Savienības pilsoņu intereses šādā veidā. Mēs, it kā eiroskeptiķi mēs aizstāvam pilsoņus, bet jūs, jūs aizstāvat kapitālu, lielu kapitālu, starptautiskos uzņēmums. Junker kungs, jūs esat sliktākais Eiropas tāls, kāds vien ir iespējams. Kad jūs vadījāt Eirogrupu, jūs atbalstījāt visas tās uh, ekonomikas politikas Eiropā, kas izgāzās. Jūs esat nozadzis miljonus uh, no visu dalību valstu ieņēmumu dienestu makiem. Uh, Un es domāju, ja jums būtu kripatiņa pašcieņas, tad jūs atkāptos, jo jūs nedrīkstat pārstāvēt Eiropiešu. Es domāju, ka mēs esam parādījuši, ka pārmaiņu laiks ir pienācis, un es domāju, mums ir vēlreiz jāparāda, ka šis Eiropas parlaments ir institūcija, kam ir leģitīms pilsoņu atbalsts, un mēs nedrīkstam rīkoties banku un lielvaru interesēs. Paldies! Das Wort hat jetzt äh... vārds tālāk komisijas vārdā Junkera kungam. Lūdzu. Priekšsādātāji, dāmas un kungi, pirmkārt, es atvainojos, ka jau no paša sākuma es piedal, nevarēju uzreiz piedalīties šajās debatēs. Tas nebija nepieklājīgs vienkārši žests, bet bija tāpēc, ka, nu, satiksme šobrīd starp Savernu un Strasbūru ir diezgan noslogota. Es ļoti atvainos, ka ierados nokavēti. Tālāk par šo neusticības balsojumu pašu par sevi vēlos norādīt. Jau Briselē iepriekšējā plenā sesijas laikā es nelūgts ierados un uh, biju gatavs atbildēt uz parlamenta jautājumiem un arī sniedzu attiecīgi paziņojumu. Un Tagad es saprotu, ka uh, sekoja šīs parlamentārās debates, um, bet, manuprāt, tas, ko es 13. novembrī Briselē jau pateicu, tas precīzi atbilst uh, situācijas novērtējumu no manas skatu punkta. Un es pievērsu visu kolēģu uzmanību uz tieši to, ka es uzskatu, ka tātad juridiskajās normas atšķirīgās dalībvalstu tieskās normas tieši noved pie tā, ka atsevišķos ekstrēmos gadījumos ir tik ļoti atšķirīgas eh, uzņēmumu nodokļu likmes. Un es vēlos arī norādīt, ka, eh, ka tas, protams, ir tāda morālā vienprātība, ka ir jāvirzās to, lai nākotnē mēs nolīdzinātu šādas ekstrēmos svārstības. Un neuzskat, ka uh, Uh, Luksemburgā, protams, būtu šādā ziņā unikāli, jo te mēs skatāmies, uh, ir atšķirīgas nodokļu litmes uh, starp visām 28 Eiropas Savienības dalībvalstīm. Un, protams, ka esmu par to, ka mēs esam pār nopietnām reformām. Bet jau arī 15. jūlijā, kā es tiku apstiprināts komisijas priekšsādātāja amatā un vēlāk arī komisijas apstiprināšanas aktā oktobrī, es arī solīju, Eh, strādāt pie tā, lai katrā ziņā mēs veidotu tādu sistēmu, kā mēs nodrošinātu vienotu nodokļu bāzi, un ka tas ir eh, tas uzdevums, par ko mēs strādājam, gan arī tālāk lielais jautājums par finanšu darījumu nodokli, par ko iestājas Eiropas komisija arī tagad padzinātas sadarbības procedūras ietveros dalībvalstu starpā. Šis jautājums arī tiek virzīts, un par to kādā veidā tiek tālāk virzīts vispār fiskālais režīms un risināts jautājums starp Eiropas komisiju un dalībvalstīm. To es arī jau apstiprināju arī G20 sanāksmē Austrālijā, to es arī apstiprināju sarunās tālāk ar a, Vāciju, a, Spāniju, tāpat arī sarunās ar OECD sekretā, ģenerālsekretāru un es vienīgi biju pārsteigts, ka G20 tādā ziņā gan. Uh, nav gatavs atzīt visu šo jautājumu tālāku virzību par automātisku informācijas apmaiņu par visiem fiskālajiem lēmumiem. Tomēr Eiropas valstis vēlreiz un Eiropas vārdā. Mēs, kādā ziņā, esam uzsvēruši to, ka mūsu nolūki ir tieši tādi, un mēs nevēlamies te paust kādu citu nos, uz, vēstījumu. Un vēl vēlos atcelt, atgādināt to, ka arī ECOFIN un padoms ietveros ir ierosinājums izveidot tieši šādu fiskālo komiteju, kurai ir tieši svarīgs uzdevums, lai mēs labāk varētu sekot tam, kā tiek ievēroti šie labā kodeksa lēmumi, kas ir piemērams attiecībā uz mūsu pieņemto iepriekšējo lēmumu. Un es šo pašu arī tātad ierosinu arī ECOFIN, ka mēs veidojam šādu īpašo fiskālo komiteju. Un šī ekonomiskā un fiskālā komiteja, kas sagatavo arī padomis, ECOFIN padomis lēmumus, arī attiecīgi rīkotos. Un arī saprotu, ka šodien ierosinātā neusticības balsojums, ka tas ir, protams, tad ir jābūt pamatotam, bet ir jānodrošina, ka tiek arī attiecīgi šie jautājumi tad izskatīt pēc būtības, un tas būtu jāizskata attiecīgajās paralēlējās struktūrās. Un līdz ar to šis neusticības balsojuma autoriem man tikai ir jānorāda uz jums, ka uh, Man arī attiecīgi tad uz jūsu priekšlikumu tomēr būtu zināmas bāžas. Un, um, ja tie visi jautājumi, kurus jūs vienmēr uzdot, es vienmēr arī to apzinīgi atbalstu, atbildu. Bet man liekas, ka jūsu priekšlikumam ir pilnīgi citi gan nolūki, nevis par tiem, kā mēs te runātu. Mēs nerunājam par lielo kapitālu interesēm, bet gan mēs runājam par nevis kaut kādām īpašu uzņēmumu interesu aizstāvību, uh, bet gan par to, ka um, to, ko esmu vienmēr jau norādījis. Šis neustības balsojums īstenībā jau šobdien vairs nevis pret mani, bet pret visu komisiju. Bet šobrīd, man liekas, ir tā, ka es esmu visu laiku vienmēr bijis gatavs stāties jūsu priekšā un runāt. Ja es jau sacīju, ja parlaments kaut ar vienu vārdu atceļ atcēl savu, vai tikai vienu vārdu liks teiks eh, eh, kaut kādu neusticību, tad izsakiet to man, bet nevis visai komisijai, un jūs to izsakat man, tad es, protams, arī atkāpšos. Paldies, Junker kungam. Līdz ar to uzsāksim debats. Tautas partijas vārdā Weber kungs lūdzu. Paldies, priekšsādātāji, godātais komisijas priekšsādātāji, kolēģi. Uh, Iepriekšējā sanāksmē Briselē mums jau bija tieši izsmeļošas debats, un Junkera kungs nāca klājā ar konkrētu priekšlikumu par to, kā nodrošināt taisnīgu nodokļu režīmu visā Eiropas Savienībā. Mana politiskā grupa vēl šādu godīgu nodokļu politiku. Mēs tieši vēlamies, lai lielie koncerni uh, nevarētu vairāk izmantot sev vislabvēlīgākos režīmus. Un tieši tāpēc mēs skatāmies konkrēti rūpīgi uz komisijas apsolītajiem eh, jaunajiem priekšlikumiem. Junker kungs to ir apsolījis, un mēs viņu pilnībā atbalstām. Un tautas partija līdz ar to balsosim pret šo neusticības balsojumu priekšlikumu ceturtdien. Tas, ka visa komisija šodien ir ieradusies, tas ir skaidrs uh, signāls par to, ka jūs esat vienoti un jūs arī esat gatavi kopīgā komandai, komandas darbam. Lepēna un citi droši vien būtu priecīgi par šo uzmanības iespēju, piesaistot mēdīju uzmanību sev, bet ja mēs skatāmies, ka mēs vienkārši pasakam to, ka mēs vēlamies nodrošināt vienu taisnību, viens noteiktu likumu piemērošanu visiem, tas tikai nozīmē to, diemžēl ar šādu taisnīgo pieeju mēs tik um, reti šai opozīcijai izdodas piesaistīt uzmanību. Viņi jau taisnīgu neko nevar piedāvāt, tikai kaut kāds destruktīvs gājiens. Un tad arī šodienas debates atspoguļo to, ka īstenībā te ne, mēs nerunājam par to, ka īstenībā jau Lepenas un citu arī jautājumos. Viņi nemaz nevēlas. Tas ir, protams, ka viņiem it kā tā ir ideālā pasaule, jo Eiropam, Eiropas parlamentam nekādas vispār teikšanas nav nodokļu jautājumos. Nodokļu jautājumos nesaka neko arī Eiropas birokrāti, bet gan ir un paliek, ka nodokļu jautājumus risina tikai suverenās dalībvalstis. Tas taču ir ideāla valsts, ko šie kolēģi labi uh, spārnā arī visi sapņo. Bet jautājums, vai viņi gatavi risināt tas, ka jā, pasaulē, kurā dzīvo Farāšs un Lepēna, viņi, vai viņi ir gatavi risināt šos jautājumus? Tā Eiropa, kādu viņu galvās dzīvo, tā ir tieši atbildīga par to, ka šādi koncerni nemaksā šodien nodokļus, jo dalībvalstis šīs problēmas nevar atrisināt savā nacionālā līmenī. Un tieši tādēļ, ja mēs runājam par EFDD partiju, eh, politisko grupu, kas ir izstrādājuši šo priekšlikumu, Zanīkungs. Griljo cilvēku šodien tieši iesniegu šo priekšumu. Viņš saka, mēs esam Eiropa. Man jautājums jums, kas esat jūs? FTD grupa, paskatieties, kas jūs esat. Griljo cilvēki, kuriem pašiem saka, ka vajadzētu pateikt lielāku solidaritāti iepratim imigrantiem. Farage saka, visus rumāņus ārā no Lielbritānijas. Tad ir rumāņi un poļi jūsu politiskā grupā, kas saka, uh, Mums vajag tieši tādas pašas tiesības kā iepriekšējiem kādreiem Eiropas Savienības eh, vecajās dalību valstīs. Un tad beigās Lepēna saka, nekādu solidaritāti vispār Eiropā nevajag. Jūsu politiskā grupā, Sanīkungs, sēž cilvēki, kas visu laiku tikai visus sakūda, viens, vienus pret otru, pret minoritātēm, pret ie, ie, ieceļotājiem. Un mēs redzam, pret jauniem dalībvalstīm Jūs esat nevis esat jaunā Eiropa, bet vecā Eiropa. Priekšstādātāji. Es ar nepacietību gaidu ceturtdienu, un es esmu pārliecināts, ka komisijai būs iespēja strādāt tālāk, un ar lielu vairākumu atbalstu arī viņi to varēs darīt. Mēs balsosim ar lielu eh, pārsvaru un līdz ar to atbīdīsim un noraidīsim šo populistu rekts, uh, eh, tiesi uh, radikāļu gājienu. Paldies! Paldies, tālāk sociāldemokrāta vārdā Pītāls kungs lūdzu. Prezidente, trovo un po' sursur. Priekšsēdētāji, man liekas, ka te ir tā jāsaka seriāla situācija, ka tiek piedāvāt zināms pamatojums šim priekšlikumam vienkārši tā vietā, lai pastāstītu par iemesliem, tiek vienkārši norādīti kaut kādi apvainojumi, vesels saraksts pret noteiktiem deputātiem. Eh, bet skaidrs, ka deputāti paši var lemt, viņiem ir šāds pilnvaras pašiem izlemt par šādu dokumentu neatkarīgi. Es parasti nereaģēju uz apvainojumiem, jo, jo tie, kas spļauj gaisā, tad šis spļāviens viņiem pašiem uz galvas arī nokrīt. Bet, manuprāt, šeit tomēr ir jārēģē, jo jūs apvainojat šo parlamentu Šeit ir simtiem deputātu, un ļoti bieži šiem deputātiem ir atšķirīgi viedokļi. Bet tie vienmēr ir cienījuši Eiropas parlamenta prestižu un cieņu. Mēs esam vienīgā supranacionālā institūcija, ko tieši ievēl vēlētāji, un mēs šeit pārstāvjam miljoniem pilsoņu. tomēr ar šo balsojumu par neusticības izteikšanu komisijai, manuprāt, pirmkārt mums ir jābūt pieklājīgiem. Tas ir pirmais noteikums. Es nereaģēju uz kolēģi teikto, kad viņš uzbruka manai grupai un man personīgi, bet jāsaka, ka jūs gan nesat bijuši pieklājīgi. Un, ja mēs runājam par šo balsojumu, tad, manuprāt, tas ieies vēsturē, jo nekad nav tā noticis, ka izpild orgāns un tā pilnvarojums tiek apstrīdēts, ap, tiek kaut kā uh, apšaubīts 24 dienas pēc apstiprināšanas. Ja mēs šos te cilvēkus uh, atstādināsim no amatiem, tad mēs vienkārši nolaidīsim notek caurulē 300 e miljardus investīciju. Mums atkal būs jāsāk sarunas starp dalību valstīm par jaunu komisāru iecelšanu. Paies mēneši, atkal būs jāizveino jauna komisāru kolēģija, bet tajā pašā laikā ekonomika, sabiedrība Eiropā vienkārši sabruks, jo mēs nespēsim nekā ne reaģēt, palielināsies bezdarbs un mūsu ekonomika saskarsies ar deflāciju. Vai jūs to vēlaties pieredzēt? Vai jūs vēlaties, lai iestājās haoss, bezatbildība? Es tam nepiekrītu. Tieši tāpēc priekšstādātāji komisāri, kungi un kundzes, šodien mēs runājam par noraidīšanu no pilsoņu puses, ja mēs neko nedarīsim, uh, krīzes situācijā, tad mūs vienkārši aizslaucīs. Mums būtu jāsāk strādāt, jānodrošina šo investīciju projektu ieviešanu, mums jācīnās pret nodokļu nemaksāšanu un pret tādiem uzņēmumiem, multinacionāliem uzņēmumiem, kas izvairās no nodokļu maksāšanas, un šis ir ļoti nopietnas jautājums. Tieši tāpēc priekšsēdētāji pirms divām nedēļām eh, mēs eh, aicinājām jūs risināt šo jautājumu, jūs apsolījāt, ka viss tiks darīts, lai harmonizētu fiskālās sistēmas un jūs mūs pārliecinājāt gan par programmu, gan par tās būtību, saturu, un mēs balsojām par. Un tas bija tāpēc, ka mēs atbalstījām jūsu priekšlikumus. Mēs, protams, sekosim tam, kas notiks, un negaidīsim to, ka, piemēram, avīzēs parādīsies ziņas par aizdomīgiem nodokļu darījumiem bet parlaments ir izpildījis savu mājas darbu, un ja paskatāties uz mūsu iepriekšējā sasaukumā pieņemto ziņojumu, tad tur bija praktiski priekšlikumi, un pie šī dokumenta mēs atgriezīsimies un nodrošināsim, ka ekonu komiteja spēs pie šīs lietas strādāt. Tā ir nopietna pieeja cīnoties ar šo ārkārtīgi smago problēmu saistībā ar nodokļu nemaksāšanu. Tas ir arī nopietnas veids, kā nodrošināt to, ka Eiropas valdības sāk strādāt, ka komisijas prezidents var sākt savu darbu pilsoņu labā. E Tālāk. ECR, kur vada Lagutīkungs. Paldies, es nerunēšu par personīgiem trūkumiem vai kaut kādām lieliskām īpašībām eh, attiecībā uz šī dokumenta sagatavotājiem vai viņu nolūkiem, jo tas man neinteresē. Bet es runāšu par Junkera problēmu, jo ir tāda problēma. Junker kungs, vajadzētu atzīt, ka šis sākums nav bijis ļoti labs, un esmu arī pārāk apmierināts ar to, ko jūs teicāt iepriekšējā reizē, jo jūs arī mani šodien īsti nepārliecinājāt. Atvainojiet, bet man neradās iespējas, ka jums vispār ir kaut kāda sirdsapziņas atblāzma. Nu, diemžēl tas gan tā reti ir politiķu vidē novērojams, bet, nu, tomēr iespējams. Bet, jāsaka, mums ir nepieciešama, pat tiešām nepieciešama pilna informācija par šiem īpašajiem nodokļu nolīgumiem. Un, kad es teicu mēs, es domāju Eiropas cilvēkus, pret kuriem tika vērsti šādi līgumi un tādējādi tika zaudēti vairāki miljardi nodokļu ieņēmumos. Tātad šeit Luksemburgas vadība bija ļoti radoši piegājusi šim jautājumam. Un, kad es teicu mēs, es arī domāju deputātus, Eiropas parlamenta deputātus, kas vairākums balsoja par jums netik sen, Un arī jums, eh, prezident Junker, būtu ļoti labi arī pašam šo jautājumu noskaidrot, jo neskatoties uz to, ko jūs darīsiet tālāk, vienmēr jums sekos šīs šaubu ēna līdz brīdim, kad šī lieta tiks pilnībā atrisināta. Un kas tad veiks šo te izmeklēšanu un skaidrošanu? Protams, ka Luksemburgas iestādes. Uh, starptautiskas neatkarīgas iestādes, piemēram, arī SAO. Bet, nu, jāsaka, ka man ir tāda diezgan dīvaina sajūta attiecībā uz Eiropas komisiju un jūs pašu kā šīs lietas izmeklētājiem. Nezinu, kā jums, bet es ļoti cieni romiešu principu, ka neviens pats sevi nevar tiesāt. Es uzskatu, ka šis senais princips ir svēts. Mēs to nedrīkstam pārkāpt, ja vien nevēlamies, lai par mums sāktu smieties. Un jāsaka, tas ir pilnīgi nepieņemami, ja mēs neizmantosim šo iespēju strādāt pie nodokļu harmonizācijas jautājuma īpaši ņemot vērā to stāvokli, kādā ir Eiropas Savienība, un ņemot vērā arī to, ka, piemēram, paliek pie varas komisija ar jūs vadībā. Paldies! Mr. Mr. Chairman, Mr. President, um... Parhovstāt, kungs tālāk. Priekšsēdētāji, prezident, manuprāt, mums šeit nevajadzētu īpaši daudz runāt, jo, manuprāt, visi to jūt. Un pat ECR pārstāvis to saprot, ka šeit principā ir runa par spēli, ko spēlē divas grupas - Farāža kunga grupa un Lepēnas kundzes grupa. Un es saprotu šo spēli, politikā tā parasti notiek, balstoties uz tādu uh, sagrozītu loģiku, jo šeit ir runa tieši par šādu loģu, loģiku, jo tas, ko viņi norāda, ir, ka viņi jau ir pieņēmuši lēmumu pirms vispār tiek veikta kāda izmeklēšana gan parlamentā, gan Luksemburgas iestādē. Tātad tiek izteikts šāds piedāvājums. Tad, kad mēs aicinam komisiju pētīt šo lietu, un pirms tiek izveidota attiecīgā parlamentārā komiteja, Tas ir pilnīgi neloģiski pieņemt gala dokumentu, pirms vispār tiek uzsākta izmeklēšana. Un, manuprāt, vienīgā interesantā lieta šajā ziņā ir nevis paša dokumenta vai paša priekšlikuma nosaukums, bet tas, ka beidzot parādās šīs lētās attiecības starp Farāžu kunga grupu, partiju un Lepēnas kundzes partiju. Tātad šīs attiecības norāda uz to, ka viņiem ir vienāda populistiska stratēģija. Piemēram, kā mēs redzam Farāža kunga gadījumā Lielbritānijā. Mēs redzam, ka UKIP ir rasistiska, ksenofobiska, pretislāmiska partija. Tie nav mani vārdi. Šos vārdus izteicis UKIP dibinātājs Alans Sketa kungs. Un manuprāt, un to es saku arī Zanīkungam, manuprāt, jūs nemaz neesat īsti ieinteresēti šajā te nodokļu izvairīšanās jautājumu risināšanā. Un man liekas dīvaini, ka jūs te rādat ar pirkstiem uz mums. Paskatieties paši savās mājās, jo, manuprāt, Fārāža kungs šeit ir liels eksperts kas eh, ļoti labi informēts un zinošs par nodokļu schēmām. Lielbritānijas eh, speciālo nodokļu zonās. Un Lepēnes kundze atkal šeit ieradusies. Jāsaka, ka viņa ir aizņēmusies naudu no aizdomīgām Krievijas bankām, lai finansētu savu politisko darbību. Uh, Manuprāt, realitāte ir tāda, kā jau Weberkungs norādīja. Jūs abi esat pret Eiropu. Un ne šāda mēs varam veicināt Eiropas nostiprināšanos, kā jūs piedāvājat. Mans piete, priekšlikums ir ļoti vienkārši. Atgriezīsimies pie darba un balsosim pret šo muļķīgo priekšlikumu. Bitte sehr. Lūdzu. Vai jums liekas, ka šie necienīgā runa uzlabo ticamību parlamentam vai nē? Vielen. Okay. Das Wort hat jetzt Frau. Tālāk Cimers kundze vārds. Viņa pēc apvienotās kreisās, lūdzu. godātie kolēģi, cienītās kolēģis, godātais Junkerkungs, mūsu kritika pret jums paliek spēkām. tā kritika izskanēja mūsu pirmajā tikšanās reizē, kad jūs nācāt uz mūsu politisko grupu. Mums bija saruna, mēs jums toreiz norādījām uz problemātiskajiem jautājumiem, arī ar šo pārmetumu, ka Luksemburga būtu nodokļu paradīze. Un kā Uzņēmumi nodarbojas tur ar savu nodokļu nemaksāšanu, un šodien mēs tieši vēlamies, lai jūs izslēdzat šādus nodokļu caurumus un nodrošināt taisnīgu nodokļu režīmu visā Eiropas Savienībā. Mēs tātad esam iepazinuši ar zināmiem dokumentiem. Es atcaucos tikai uz dokumentiem, kurus ir sagatavojuši paši uzņēmumi, kas strādā kopā ar Price Waterhouse Coopers, un kuri reizē arī konsultējuši Luksemburgu un te mēs runājam 340 uzņēmumiem. Un ar tiem saistīsim 548 vienošanās, uh, īpaši noteikumi Luksemburgā. Mēs vienmēr esam norādījuši, mēs Eiropas parlamentā vēlamies uzsākt debatas, kas visam skaidri uzsāktu šīs nozīmīgās pārmaiņas, kas tiešām nodrošinātu lielāku solidaritāti nepieciešamo finansējumu solidārai Eiropas integrācijai, un kas kalpot un tikt izmantot šādiem mērķiem. Tas ir galvenais mērķis, un mēs tieši to arī akcentējam un jautājam, kāda ir jūsu nostāja? Un toreiz mēs jums to jautājumu uzdevām. Pirms desmit dienām mums bija vilšanās. Tas, ko jūs sacījāt pirms desmit dienām Briselēm, tās sagādāja mums vilšanos. Mēs sagaidījām skaidru valodu, ka jūs sakat jā, ne tikai jūs uzklausat šo kritiku, ka jums kā pe personīgi, bet ka jūs saprotat, ka tā ir kritika sistēmai, kas šobrīd ir iegūsi jūsu vārdu, Junkera sistēma. Lūk, tā ir galvenā problēma. Te nav runa par jums bet runāja tieši par šo sistēmu. Jūs runājat tādu pusteikumu pieminējāt, ka tagad ir 22 Eiropas Savienības valstis, kurā šobrīd dažādos veidos tiek īstenota šāda sistēma. Pašas viņas to dara. Jūs sacījāt, jūs jautājat, ko Verhofstads pats dara, bet jūs īstenībā līdz to mm, palaišat garām, to, ko mēs no jums gaidām. Skaidra apņemšanās un savas atbildības uzņemšanās. Jūs sacījat, ka jūs kā komisijas priekšsēdētājs vairs nepārstāt Luksemburgu, bet tas nav pieņemami. Par to tas nav pieņemami. Kā tas ir iespējams, ka jūs pēkšņi vairs neko nezināt par Luksemburgu? Tādēļ mēs arī sagatavojam savu uh, neusticības balsojumu priekšlikumu. Pagājušo nedēļu, diemžēl, mēs nesaņēmām atbalstu, jo mēs jau no paša sākuma pateicam visam skaidri, ka mēs tieši vēlamies pateikt, mēs nevēlamies nacionālo radikāļu, labējo radikāļu atbalstu. Jo tie, tā Eiropa, ko viņi vēlas, ir pilnīgi cita Eiropa. Un tāpēc jau mēs runājam toreiz skaidru valodu. Mēs savukārt pieprasījām, lai mēs grozītu Eiropas saimnību kopumā. Diemžēl labie radikāļi ar savu šodienas pieprasījumu nepasaka kādā virzienā. Tā ir lielāka atšķirība starp mums un jums. un tas, ko vismaz daļa no jums vēlas panākt, tas, ko Farāža kungs un Lepēnas kundze vēlas panākt, tas nedrīkst, nedrīkst uh, uh, būt tā, ja jūs atbalstāt viņus, tad jūs nevarat brīnīties, kas būs tāds rezultāts. Mēs savukārt norādām, mēs vēlamies solidāru sociālāku Eiropu. Tādēļ arī jums visiem ir jāizlēms, uh, jāizlēm, ar kurām politiskām grupām jūs ejat kopā un ar ko jūs arī iesniedzat kopīgu priekšlikumu. Līdz ar to mēs ar jums nevaram iet kopā. Un mēs tādā ziņā esam vīlušies, vīlušies eh, zaļajos, vīlušies sociāldemokrātos, jo pirms desmit dienām mēs neizmantojām šo iespēju kopā ar mums uzsākt šāds debates, publiskas debates par to, kāda ir tā cita Eiropa, kuru mēs vēlamies panākt nodokļu jautājumos. Tā bija iespēja. Šodien ir viena cita iespēja - vismaz izveidot kopīgo izmeklēšanas, izmeklēšanas komiteju. Izmeklēšanas komiteju, un tas ir daudz vairāk nekā īpašā komiteja. Tādēļ es vēršos pie jums visiem. Ja mēs vēlamies panākt reālas izmaiņas, ličinās prakses izmaiņas, tad mums vismaz ir jāatbalsta izmeklēšanas komitejas izveide. Bitte uh, Mr. President, uh, in this... Priekšsēdētāji kungs, šeit nu pat mēs uzklausījām visnopietnākos apvainojumus. Mums šeit ir 24 deputāti, kurus nosauc par rasistiem, un es nevaru iedomāties vēl kaut ko nopietnāku. Tas tieši pārkāp 11. noteikumu, kur ir teikts, ka uh, deputāti viens pret otru attieksies ar cieņu atbilstoši norādītajiem principiem. Ja notiek šāds pārkāpums, attiecīgi atbilstoši 165. un 166. pantam ir jāicina šie deputāti ievērot noteikumus, un jūs to nedarījāt. Kāpēc? Vielen Dank, Herr Abgeordneter, dass Sie sich mit diesen Regeln besonders beschäftigen. Das wundert mich nicht. Nu, man nepārsteidz, ka jūs tik ļoti labi zināt no galvas šos reglamentu punktus. Um, attiecībā uz Ferhofstadtu un ka kungu tas bija citāts. Viņš citēja UKIP uh, partijas uh, paša dibinātājā aprakstu par aktuālo partiju. Un es nedzirdēju, ka viņš kaut kā pats sevi citētu. Līdz to um, tas ir pieņemama kārtība, kā tiek citēts partijas dibinātājs. Hāmsas kundze tālāk lūdzu. Jūs runāsiet zaļo vārdā. Machen wir nach der Äußerung von Frau Harms. Bitte sehr, Frau Harms. Herr Präsident, meine Damen und Herren. Paldies, priekšsēdētājiem. Godātais Junker kungs, godātā komisija, kolēģija. Manuprāt, situācija ļoti nopietna Lukslīgas jautājumā. Un tagad šajā pašsaprotamībā mēs redzam, ko paziņo labējais spāns, un reizēm paši apšauba savu lomu. Katrā ziņā es atceros arī iepriekšējās sarunās ar piecu zvaigžņu kustību. Nu, iespējams, ka tas vairs nav viss spēkā un liekam to mierā un varbūt, lai arī paliek. Es saprotu, šī situācija gan ir ļoti nopietna. Uh, attiecībā uz Eiropas iestādēm, jo tā šis publiskā pieejama informācija par LuxLeaks, nu, ko mums, mēs ar to varam pateikt? Mēs redzam, Eiropā mēs vēlamies panākt solidārāku ja, Eiropu, citu Eiropu, jaunu Eiropu. Un faktiski ir tā, ka LuxLeaks ietekme uz jaunu iespējamo sākumu uh, un tam ir nopietni, nopietni cēloņi. Šobrīd ir radies iespējas, ka Eiropa, diemžēl, nav solidāra, solidāra un solidārta arī nav nekāds augstākais princips. Ka Eiropā faktiski tiešām katrs mēģina kaut kā uz cita rēķina iedzīvoties un it kā nostādīt sevi labākā pozīcijā. Kā uz šādu situāciju esam nonākuši? Nu, tas, protams, ir jāskatās dziļāk, bet šobrīd tieši tāds iespējas rodas. Īpaši tajās valstīs, kurā ir īpaši iztenota taupības politika pēdējo gadu laikā. Un ir pārliecība, ka valstis vairs, diemžēl, nedarbojas tādā veidā, kā vistrūcīgākam vai vienkāršiem ļaudīm un vienkāršiem uzņēmumiem liktos taisnīgi. Un tieši tādēļ mums būtu jādiskutē atklāti par to, ko valstis uzskata, kas viņiem pienākas, kā nodokļu ieņēmumi, kas ir taisnīgi un kas ir nepieciešami, lai valsts vispār varētu funkcionēt. Tas ir nopietns jautājums. Ja cenīkungs pēkšņi uzskata, ka mana politiskā grupa ir pārgājusi lielu kapitālistu nometnē, nu no es to, protams, noraidu. Uh, Tie tādi nepieņemami paziņojumi. Un labāk īstenībā būtu, ja mēs nevis šo rituālu, gandrīz par rituālu kļuvušo uh, izrādi, Junkara galvu un pēc tam atkal turpināsim kā ierasts. Nē, mēs to nepieprasām. Mēs uzskatām, ka Žons Klods Junkers ir tieši tas cilvēks, uz kuru šobrīd visa Eiropa raugās un sagaida jaunu sākumu. Mēs sagaidām, ka Junker kungs kopā ar savu komisiju, lai ieviestu tās būtiskās pārmaiņas, kas nepieciešamas Luksemburgā, Nīderlandē, Austrijā, es varu visu sarakstu vēl nosaukt, lai kas ir pieļautas, viss šīs lietas ar valstu valdību, finanšu ministru, uh, pie eh, ziņu, lai tās lietas tiktu sakārtotas un izskaidrotas. Un tāpēc jau šodien ir jābūt gataviem uz sekām, lai šī mūžīgā pretnostastīšana beidzot ir jāpanāk tas, ka šīs pretnostatījums nodo, um, eh, mm, ieņemumu, uzņēmumu ienākumu nodokļu iekasēšanai tiktu sakārtots. Un Junkers, manuprāt, ir īstais cilvēks, kas to varētu izdarīt. Es zinu, ka ne jau jūs viens pats to varat darīt, un tieši tāpēc arī esmu pret šo um, pieprasījumu jums atkāpties. Bet vai nu jūs tiešām tad spējat pierādīt šo Eiropas garu, ko jūs arī esat solījis? Es domāju, daudz vairāk nekā iepriekšējais mm, jūsu priekšstats. Vai nu jūs to izdarīsiet, vai arī situācija pasliktināsies. Un tādēļ es vēršos pie visas komisijas, jo tā nav tikai Junkera šobrīd problēma. Te mēs runājām par uh, veiksmīgu komisijas darbu kopumā, vai arī par pilnīgu izgāšanos. Jo um, uzticību, iedzīvotāju uzticību atgūt ir milzīgs uzdevums. Paldies par uzmanību. Par reglamentu, Kavarkungs. You, Paldies, priekšsēdētāji. Priekšsēdētāji, es gribētu piekrist tam, ko teica mans uh, kolēģis, un man šķiet, ka neatkarīgi no politiskā viedokļa, uh, es domāju, ka uh, Ferhofštāt kunga teiktais bija subjektīvs, un šeit izpaudās politiskā ietekme uz viņu. Un varbūt Ferhofštāt kungs varētu pavaicāt manam kolēģim, vai viņš ir pret islāmisko ticību. Okay. Wir fahren jetzt fort in der Tagesordnung. Das Wort hat jetzt für die Fraktion. Tālāk, um, FDD um, grupas vārdā Volfkungs. Priekšsēdētāji. Junker kungs, šis ir nodokļu skandāls, kas tā vienkārši nepazudīs, jo jo ilgāk jūs paliekat savā amatā, jo dziļāk krēslā zem jums iegrauzīsies negoda traips. Šodien jūs teicāt, ka jūs neesat lielo uzņēmumu draugs. Jā, bet jūs bijāt Luksemburgas vadītājs un jūs ļāvāt 250 startautiskajiem uzņēmiem un korporācijām realizēt agresīvu nodokļu plānošanas politiku. Ja tas nenozīmē draugu, tad es gribētu redzēt, kāds ir ienaidnieks. Daži no šiem uzņēmiem maksāja tikai 1% nodokļos, un jūs vēlēšanās teicāt, teicāt, ka jūs vēlaties solidarizēties ar Eiropas cilvēkiem. Jā, Eiropieši ir savilkuši jostas, ir augsts bezdarba līmenis. Pa, um, Eiropā mēs vērojam nabadzības mēri, izplešamies arvien plašāk, un es neredzu, ka Luksemburgas iedzīvotāji būtu uh, guvuši labumu no jūsu darbības. Es neredzu nec Vācija, nec Francija, Lielbritānija, Itālija, ka tur būtu 250 uzņēmumu vai korporācijas, kas um, maksātu tikai 1% peļņas nodokli. Šāda rīcība ir jāmaina un jāmaina ir jūsu rīcība. Jūs vaicājāt deputātu deputātiem šeit, vai mēs neuzbrukam jums eh, tik, eh, tikai ļoti personiskā apsvēruma dēļ, bet jūs esat nozadzis miljonus no apšaubāmiem eh, dar, mm, mm, darījumiem. Kur tad ir solidaritāte, kad Itālijā ir 55% bezdarbs un Luksemburgā nav? Kur ir solidaritāte, kad jūs uzstājāties šajā parlamentā un teicāt, ka šie darījumi tiks slēgti Eiropas interesēs un vārdā? Kad raugos attiecās uz deputātiem šeit, tad gribu teikt, jums ir jāpavaicā sev, vai jūs tiešām uh, aizstāvat tos cilvēkus, kas par jums balsoja, un vai jūs kā tādi tiksiet uzskatīti, vai arī jūs klausīsieties uh, lielajos uzņēmumos, bet varbūt kādreiz mums ir jāapzinās, ka mums ir jātiek vaļā no tiem, kuri neuztur to Eiropas ideālu, kam jūs sakaties ticam. Paldies! Tas vārds hat jetzt die Abgeordnete Le Tālāk Lepēns uh, kundze, deputāti. Pitēla kungs, jūs esat kaut kas tiešām neiespējams. Jūs pat aizmirstāt savā apokalipses vīzijā, uh, atsaucoties komisiju, runāt ar par neiespējamam uh, vispār viso franču ēdienas un pat par vārdiem, bet ko mēs redzam tas ir nopietni. Ai, ko jūs visu tikai nepiesaucāt? Bet nu, tas, kā jūs norādījāt savā runā, tas tiešām ir uh, tikai pierādījums tam, ka itāļu valoda ir ārkārtīgi bagāta. Uh, Ah, Luksemburga, jā, protams, ir veikusim eh, šāds nodokļu optimizācijas, 300, eh, vairāk nekā 320 uzņēmumiem bijušas nodokļu atlaides, un pēc tam, ka jūs to mm, esat pieļāvis, tas skaidri norādīja, protams, to, ka jūs arī, nu, neļāvāt šos uzņēmumus iegūt citām Eiropas valstīm. Un tā kā Luksemburga, protams, tieši darīja visu to, lai kalpotu savām interesēm. Luksemburga, protams, nav vienīgā valsts, kas tur ir darījusi. Tāpat arī dažāda veida, gan tur izmantot patentu sistēmas, gan arī dažāda veida atsevišķās sakāpinātos uzņēmumu izmaksas ietējās filiāļu peļņas no nu, atrakstīšanu. Tur ir dažādas šīs schēmas, kas darbojas. Mm, Kādā ziņā mēs redzam, ka Luksemburgā īsti nekāda vērtība netiek radīta, bet um, šīs PVN likmes, kas tiek uh, piemērots, tas nu, nodrošina tiešākos ieņēmumus, lai gan īstenībā vajadzēja nodrošināt to, ka m, mm, tieši tajās valstīs, kur notiek patēriņš, tiktu uh, paturēt šī nodokļu daļā. Tā kā mēs redzējām, jūs piedāvājat šādus noteikumus. Tā kā um, Luksemburgas cilvēki, protams, šajā gadījumā. Uh, ir ieguvēji. Jā, viņi ir bagāti, viņiem arī savi bagāti nodokļu konsultanti un juristi. Un uh, tas tikai noliec pie tā, ka citajās dalībvalstīs cilvēki tikai slīgs lielāka nabadzībā. Es domāju, ka redzam, kas ir bijis, piemēram, Atingera kungam vajadzēja būt daudz tādam decīgākam par nodokļu reformu. Bet tas nekas nenotiek. Kas ir bijis? Jūs Luksemburgā esat pieļāvusies ielas izvairīšanās no nodokļiem. Neviens, protams, neticēja, ka jūs varētu tagad nākotnē strādāt, lai sagraut to, ko esat izveidojis iepriekš. Tas tikai neiespējami. Jūs, protams, esat pats nozīmējis kā alkafonī, kā uh, ētikas komitejas vadītāju. Nu, tas taču ir vispār neticami. Uh, Šī skandalozā izvairīšanās no nodokļiem tikai pieprasa, lai jūs vispār tiešām atkāpties. Jūs nevis vienkārši vainīgi, bet vienkārši kļuvis par uh, to skaidru pieminekli tam monstram, par ko ir kļuvis Eiropas Savienība. Un kopumā mēs redzam tas, kā Eiropa kopumā veidojas par kāpšanās cinismā un, un negausības, nu tas ir Eh, novec pie tā, ka visnabadzīgākie un trūcīgākie tikai cieš. Bitte sehr, Junge, Sie haben das Wort. Junker, kungs, lūdzu jums vārds. Priekšsēdētāji. Nu, protams, kā gandrīz vai nu vienīgais, kam būtu atbildē tikai Lepens kundzei. Katru reizi, protams, man te ir daudz jaunu, ko es varu dzirdēt, ka ierodos parlamentā. Bet, nu labi, neatkarīgi no tā es vēlos, protams, rēģēt uz konkrētiem punktiem, kas izskanēja šodienas debatēs. Cimers kundze, jūs runājat par Junkera sistēmu, bet lūdzu uz kādu pamatu, ar kādām tiesībām. Jūs tāpat kā daudz citi norādījāt to, ka šī sistēma, kas tāda ir apzīmēta ar manu vārdu, ir par to, tieši atbildīgi it kā par to, ka dalībvalstā būtu nu, atšķirīgs nodokļu likums visā Eiropā. Tā kā lūdzu šo situāciju nevajadzētu saukt manā vārdā. Es to neesmu veidojis, es to neesmu arī nekādā veidā sistematizējis, jeb par kaut kādā veidā ar krāpnieciskām uh, darbībām būtu nodarbojies. Es iepriekš jau norādīju un tā atkārtoju, ka komisija, kuru man ir gods vadīt, uh, Ties cīnīsies un cīnās pret mm, izvairīšanos nodokļu, nu, nomaksas un krāpšanos un nodokļiem. Un es arī jums vēlāk paziņošu par daudziem precīziem sistēmas risinājumiem, instrumentiem, lai panāktu to rezultātu, kuru mēs vēlamies panākt, lai šādas līdzinās situācijas nevarētu atkārtoties. un tas, protams, iet kopā arī ētikas un morāles stājām. Es, protams, esmu vērsies arī pie Moskovici kunga, lai viņš tieši piedāvātu jaunu komisijas priekšlikumu attiecībā uz šādu saskaņošanu 28 dalībvalstu starpā un par uh, eh, fiskālas informācijas apmaiņu automātiskā veidā. Es ļoti labi saprotu, ka visas politiskās grupas ir gatavas atbalstīt šādu soli. Es nedzirdēju nevienu balsi, kas būtu teikusi, ka to nevajadzētu darīt. Tā kā es arī ticu, ka jūsu valstīs, jūsu partijās uh, arī mums, jums ir šī ietekme, lai panāktu to, ka beigu beigās 28 dalībvalstis padomē atbalsta šo komisijas soli. Es nerunāju te par kaut kādiem pateiciskiem solījumiem. Te runā par tiešām praktisku darbību, lai katra valsts arī apzinās savu atbildību par eh, nodokļu optimizācijas šo jautājumu atrisināšanu un automātisko informācijas apmaiņu. Lai tas kļūtu par tiešām tādu nopietnu noteikumu, bet ir jāsaprot, ka tas ir šobrīd arī dalībvalstu kompetences jautājums. Un ir jāpanāk vienprātība un atbalsts šim ierosinājumam. Es šobrīd saprotu, ka šobrīd visas Eiropas parlamenta grupas ir gatavas atbalstīt uh, Un tieši tad jau, kas arī vēršos pie Itālijas prezidentūras un arī nākošās prezidentūras, tieši veido šādu fiskālo grupu um, ministru padomas līmenī un dalībās līmenī, kas tieši runātu par to un ļoti precīzi sekot, kā precīzi tiek ievērots arī tieši labais fiskālās ko uzvedības kodeks, uh, kas ir uh, izveidots. Un nevis noraidīt to, ko es ierosinu. Uh, Un šobrīd es varu konstatēt, ka visas politiskās grupas ir gatavas atbalstīt. Tātad kopā ar ekonomikas un fiskālo lietu komiteju veidot arī šādu atsevišķo komiteju, kas tieši rigulozi skatīs, skrupulozi sekos noteikumu ievērošanai. Un tas iet roku rokā ar ECOFIN padomas lēmumiem. Es runāju par harmonizāciju, bet ne tādā ziņā, par to, ka šī ir, protams, visa nozare, kas prasa milzīgu darbu, un komisija, ko šobrīd vadu, cīnīsies ar visu enerģiju, lai nepieļautu krāpšanos. Un kāpēc jums būtu tiesības apšaubīt manus vārdus? Es taču runāju Eiropas parlamentā. Ja es komisijas vārdā solu rīkoties, īstenot vienu no tiem manas programmas pamat elementiem, ko es jums solīju un uz kuru pamat jūs arī man ievēlējāt, tas taču ir ļoti nopietni. Un tas nozīmē, ka to es nesaku tāpat, to es saku jūsu priekšā, to es saku komisijas vārdā, un es solu, ka visi komisāri sekos tam, lai tiktu principa visi, kas ir likti mūsu programmā, komisijas darbības programmā, tiktu īstenoti. Šī ir mana saistība ar parlamentu. Šī ir mana sagatavotā programma. Un tā ir arī mana sagatavotā programma, ko es jums arī stādīšu priekšā trešdienas rītā. Un es arī tiku ievēlēts uz tās bāzes, kas ir Eiropas demokrātija. Un par, mēs jau toreiz runājam par šiem būtiskajiem arī fiskālajiem noteikumiem, par kuriem, ko es jums solīju. Protams, ka tā ziņā es dzirdu arī, ka ir nepieciešams šis atbalsts, un es gribu jums svinīgi apsolīt un lūgt. Lūdzu, izbeidziet mani apvainot. Ne jau tikai esmu tam, kas ir, protams, cilvēki, kas man ne, vairāk nevar aizskat, kā ir izdarījuši visu. Bet es to ierados pie jums pagājušajā nedēļā, es esmu šeit kopā un es būšu ar jums turpmāk. Paldies, līdz to esam beiguši debats par šo jautājumu. Balsojums būs 4.12. Tālāk turpinām darbkārtību.